puses vai vismaz 40 deputātu puses. Paldies, tagad eh, sāksim balsošanu. Par reglamentu. Kārver kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nosūtīju vēstuli prezidentam Šulcam 4. februārī par ļoti svarīgu jautājumu, un neesmu saņēmis pilnīgi nekādu atbildi. Uh, un esmu arī vedis sarunas ar kolēģiem no citām politiskajām grupām. Varbūt jūs uh, varētu pieņemt šo vēstuli, un mums ir tagad 751 liecinieks, tad uh, varbūt uh, būs zināms, ka šī vēstule tiešām ir nonākusi Šulca ofisā. Tā, tad uh, tagad. Protokolla acordului el veția Protokols pār Eiropas Savienības un Šveices nolīgumu. No. We'll soltanto ah. per eh, ricordare che il premio Nobel per la Es vēlētos vienkārši atgādināt, ka Šimons Peres Nobela miera balvas laureāts pašlaik uh, ir ļoti smagā stāvoklī, un mums vajadzētu paust uh, līdzjūtību no Eiropas parlamenta puses. Mēs viņam vēlam visu to labāko. Tu Jāzlovieckā. Tagad Jāzlovieckas ziņojums - protokols par Eiropas Savienības un Šveices nolīgumu. Šis ir personāla balsojums. Sākam balsot. Kis. Beidzam balsot. Sākam balsot. Julijas Tenkis. Beidzam balsot. Exactly. Adoptat. Pieņemts. Šugor ziņojums. Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību. Personāla balsojums. Sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Tak. Pieņemts. Raportul Belet, cerințe tehnice. Beleta ziņojums tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem. Šis tiesība akts tiek pieņemts saskaņā ar vienošanos starp parlamentu un padomi. Raportu von Lamsdorf. Lamsdorfa ziņojums. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un DAK EPN valstīm. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. nolīgums par eh, konvencijas par darba zvejniecībā īstenošanu. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos eh, pateikties pilnīgi visiem eh, maniem kolēģiem, kas man palīdzēja strādāt pie šīs rezolūcijas. Eiropas parlamentam ir jāpieņem viedoklis par sociālo dialogu Eiropas Savienībā. Mums ir jāveicina tāda Eiropa, kas uzlabotu darba apstākļus visiem silniecības sektorā nodarbinātajiem. Mums ir jārūpējas par atbilstošiem darba apstākļiem, atpūtas laiku un samaksu. Eiropas Savienības dalībvalstīm nevajadzētu kavēties pieņemot starptautiskās darba organizācijas konvenciju. Pretējā gadījumā mēs pieredzēsim darba apstākļu pakāpenisku samazināšanos visiem šajā sektorā nodarbinātajiem. Es eh, ceru, ka šodien mēs eh, nobalsosim par sociālās, sociālo apstākļu uzlabošanu zilsēmniecībā nodarbinātajiem. Paldies! Par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par nesenajiem notikumiem Polijā. Vispirms ENF rezolūcijas priekšlikums. Personāla balsojums sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Respins. Trecem. Noraidīts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu, ko iesniegušas piecas politiskās grupas. Trešais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Ceturtais punkts, sākotnējais teksts. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Sestais punkts par pret atturas pieņemts. Septītais punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Pēc astotā punktā trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ievilkums divi sākotnējais teksts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ievilkums 12. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ievilkums 13 par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums A divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Apsvērums C divās daļās. Pirmā daļa par, pret pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. H apsvērums. Par, pret, atturas, pieņemts. J pirmā daļa. Par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Kā apsvērums par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums dubult V, pirmais grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Z apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas. Šķiet, ka vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Kas taldo ziņojums? Jā, kas taldo kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es vēlējos pateikties ēnu referentiem par izcilo sadarbību, strādājot pie šī ziņojuma. Mūsu mērķis bija nodrošināt spēcīgus stimulus šai partnerībai, kas pašlaik netiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām prioritātēm, bet te mums vajadzētu atcerēties par mūsu vērtībām un principiem. Mums vajadzētu um, padomāt par Tunisijas tautu un tās pilsonisko sabiedrību, par milzīgajiem centieniem, ko tie ir ieguldījuši pēdējo gadu gaitā. Uzskatu, ka viņi ir pelnījuši Nobela miera balvu, un tieši tāpēc mums vajadzētu izrādīt šai tautai solidaritāti. 27. punkts, pirmā daļā. Par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 31. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 34. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta pret atturas pieņemta. 34. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 50. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 63. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 64. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. M apsvērums. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Felicitări autorului. Apsveicam referentu. Tagad Balaša ziņojums. Sociālais tempings Eiropas Savienībā. Pirmais grozījums. Par. Pret. Atturas. Norādīts. Tad pirmais uh, punkts trīs daļās. Pirmā daļa - personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrais punkts. Divās daļās. Ar personālu balsojumu pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Septītais punkts. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Astotais punkts divās daļās ar personāla balsojumu pirmā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemtā otrā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 11. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas norādīta. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. 13. punkts divās daļās. Pirmā daļā ar personālu balsojumu. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 15. punkts ar personālu balsojumu. Sākam balsot. <coughs> Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts. Sešās daļās. Visas ar personālu balsojumu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Piektā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Sestā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 22. punkts eh, trīs daļās - personāla balsojums. Pirmā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļā - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 24. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 25. punkts divās daļās. Personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemtā. Otrā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemtā. 28. punkts divās daļās. Personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 29. punkts par, pret, atturas, norādīts. Sākam balsot. Mēs pārbaudīsim. Tātad pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 30. punkts. Par. Pret. Atturas. Norādīts. Mēs varam pārbaudīt. Šķiet, ka vairākums bija tāds pats bet pārbaudīsim. Tātad sākam balsot par 30. punktu. Beidzam balsot. Norādīts. 31. punkts. C četrās daļās ar personālu balsojumu. Pirmā daļā sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 32. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 35. punkts ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. punkts par. Pret. Atturas. Norādīts. 44. punkts par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad otrā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. 49. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 51. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. punkts. Piektās, piecās daļās. Viss ar personālu balsojumu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. O, trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemtā. Piektā daļā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemtā. 53. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemtā. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 54. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. punkts divās daļās ar personāla balsojumu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 57. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. punkts par, pret, atturas. Pārbaudīsim. 59. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. A apsvērums divās daļās. Personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. D apsvērums trīs daļās. Es atvainojos. D apsvērums. Divās daļās. Ar personālu balsojumu. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. P apsvērums. Trīs daļās. Ar personālu balsojumu pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. Trešā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. A. Apsvērums. A. A apsvērums par. Pret. Atturas. Pieņemts. AD apsvērums divās daļās ar personālu balsojumu. Pirmā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad balsosim par visu rezolūcijas projektu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Felicitări domnului Balas. Apsveicam Balas kungu. Okay? Point of order. Somebody has asked the point of order. Ah, yes. Mr. Czarnecki. Černiecka kungs. Panie przewodniczący, panie panowie. Priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi. przewodniczący! panie i panowie! tuż przed głosowaniami Dāmas un kungi, pēc balsojam ir šāda situācija. Notika starpgadījums šorīt nevis diplomātu galerijā. Bija ieradies Krievijas vēstnieks zālē. Taču šeit nav Krievijas uh, dūma un nevajadzētu būt tā, ka šī persona šeit drīkst būt klāt šādas diskusijas laikā. Gribu to norādīt, lai nākotnē nekas tāds vairs neatgadītos. I, I personally... Es personīgi nevarēju pievērst uzmanību tik augstam līmenim, tādēļ, ka bija pievērsies balsošanai, taču katrā gadījumā ņemam vērā jūsu komentāru. Mm. There is another. Okay, okay. Mums ir vēl divi reglamenti jautājumi. Lamsdorf kungs, bet pirms tam cits kolēģis. Priekšēdā kungs. Euh, Priekšsēdētā kungs, es eh, gribētu runāt par eh, balsojumu par eh, pēdējo balsojumu. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem par uh, ļoti labo darbu, ko mēs esam paveikuši. Un ir tikai uh, viena lieta. Ar šo ziņojumu Eiropa saka, ka mēs vēlamies sociālo progresu, un tagad vajadzētu to arī izdarīt. Lamsdorf. Lamsdorf kungs, lūdzu. Ich will ganz kurz auf Vēlos īsi reaģēt uz uh, kolēģi Černecka kungu teikto. Mums šeit ir noteikumi, citu valstu diplomāti drīkst piedalīties mūsu debatēs, var novērot divi diplomāti no, no vēstniecības. Mūsu nams ir atvērts, mums nav nekas slēpjams debatēs. Tādēļ tas ir pareizi, ka Krievijas vēstnieks uh, dzīvoja klāt mūsu dzīvīgajām debatēs. Svētdien Krievijā ir Dumas vēlēšanas, un es domāju, ka ir uh, būtu jauki, ja Duma arī kļūtu par tikpat dzīvelīgu vietu kā mūsu Eiropas parlaments. Paldies! Rečemākumā! Paldies! Tagad pēdējais balsojums. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina regulu uh, par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu dokumentiem. Ceturtais grozījums, uh, mutisks grozījums, ko iesniedz Pervānša Beresa. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visticamāk noraidīsim šīs tehniskās normas, ko Eiropas komisija mums ir ieteikusi, tāpēc, ka komisija neuzklausīja parlamenta prasības. Bet mēs vēlētos vēlreiz atkārtināt, ka mēs vēlamies aizsargāt šādas investīcijas, un mēs vēlētos arī to darīt ar šo mutisko grozījumu, ko esmu iesniegusi, un aicinu jūs visus to atbalstīt. Paldies! Vai kāds vēlas paust viedokli par šo grozījumu? Šķiet, ka nē. Tad eh, balsosim par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūciju. Un man eh, jums ir jāsaka, ka mums, mums būs vajadzīgas 3, 6, 366 balses par. Un tāpēc, lai pārliecinātos, ka rezultāts tāds tiešām ir, mums ir jābalso ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Very tight. But if I didn't, they would say, no, no, no. You're... The... Kolēģi, mums tagad ir balsošanas skaidrojumi, un nu, lūdzu tie, kas pamet zāli, dariet tā un ļaujiet pārējiem paskaidrot savus balsojumus. Începem explicațiile la vot. Sāksim ar uh, balsām skaidrojumiem. Un vispirms uh, skaidrosim balsis par grāfa Lamsdorfas